lai arī jūs varētu teikt, ka Ungārijas prezidentūra ir darījusi visu to labāko. Paldies! Valsts sekretārs kundzei, saka priekšsēdētājs. Mēs pilnībā uzticamies tam, ka Ungārijas prezidentūra veiks savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Tagad esam beiguši debates, lai Dievs jūs svētīja. Nākamā sanāksme notiks rītdien, ceturtdien, sākot ar pulkstens deviņiem un turpināsies 15.00 pēcpusdienā. Ar darba kārtību jūs varat iepazīties, un jūs to varat atrast arī Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Uzredzēšanos!